Commission. Pēc nelielas tehniska rakstura kļūmes um, sēde turpinās. Man ir divi lūgumi, saka priekšstādājs. Viens lūgums tūkiem varbūt jūs varētu pāris minūtītes ilgāk palikt savās darbietās, un otrs mans lūgums ēnu referentiem. Lūdzu, lūdzu, esiet uh, kodolīgi izsakieties tikai par būtiskāko. Mūsu um, referenti gal galā izteicās, ka tā ir gatava pieņemt vērā visas rekomendācijas, to ņemot vērā. Ala Frankas kungs, tautas partijas vārdā, paldies, izteikšos pavisam īsi. Mūsu ēna referenta vārdā, Fisas kunga vārdā vēlos uh, atvainoties. Viņš, uh, ka tās viņam vēlējās uzteikt referentes veikumu, nu, un uh, nodot viņai, ka kopumā viņš atbalsta referentes um, izstrādātās um, rekomendācijas. Viņš eh, no savas puses iesniegs vairākus grozījumus. Mēģis ir runāt par to, kā stiprināt tirsniecības eh, saites un attiecības starp Eiropas Savienību un Āfrikas, bet nu, tā eh, sakot, aid for trade principu. Un noslēgumā vēlreiz tātad, viņš vēlējās uzsvērt, ka viņš ir ārkārtīgi interesēts šajā atzinumā. Uh, Nu, arī Dēba komitejas atzinumā, un cerams, ka tā rezultāts būs stabilēns atzinums. Paldies, kā ir vārdā. Zaradēla kunga vārdā izsakos, saka Maklākins kungs, viņam ir ļoti gāri komentāri, nu, mēģināšu to saīsināt. EKR grupā var jums pieslēgties vairākos, pieslēgties vairākos politiskos jautājumos, un rekomendācijas kopumā ir apmierinošas. Paldies jums par veikto darbu. Privāta sektora iesaisti būtu jāpiemina, varbūt eh, konkrētāk jādomā par projektiem, kas mēģina mobilizēt vietējos finanšu resursus, jādomā par to, kā mums palīdzēt tautsveic jaudu šajās valstīs, kam ir kapacitāte, ja sevišķi runāju par to, kā pāriet no tradicionāliem sektoriem un attīstīt eh, lauksaimniecības sektoru un, un uh, uzlabot tā produktivitāti. Pārējos komentārus jums vienkārši pārsūtīšu, pārsūtīšu ēnu referentiem. Bet, ja strādāsim tādā garā, tad nešaubos, ka panākumu neizpaliks. Paldies, Aldis vārdā. Valānas kundze, lūdzu. Priekšsētē, dārgie kolēģi, nu, prieks, ka var izteikties par šo svarīgo jautājumu. Attiecības starp Eiropu un Āfriku ir ārkārtīgi būtiskas. No, tām ir aizvien vairāk atkarīga. Uh, labklājība un drošība mūsu abu kontinentos no šīm attiecībām. Tātad, un šajā sakarā pozitīvi vērtē referents veikumu, kā arī Pongas kunga veikumu. Ja nepieciešams uh, um, stiprināt uh, Āfrikas uh, valstu ekonomikas uh, noturīgumu, paldies tātad arī mūsu referentē Arēnas kundzei par to, ka um, tā mēģina uzsvērt to, cik lielu lomu tirsniecība var spēlēt tieši mūsu sastarpējā attiecību uzlabošanā. Man ir virkni papildus komentāru, un būs arī vairāki grozījumi, ko sasniegšu šādas grupas vārdā. Nu, pirmkārt, mums ir noteikti jāpatur prātā jautājums par to, kā tirsniecība var palīdzēt Āfrikai, kā tā var sekmēt Āfrikas tautsniecības izaugsmi. Un šī iedarbība starp tirsniecību un citiem attīstības veidiem nebūtu nevienmēr automātiska. Āfrika atrodas uh, trauslā, tādā situācijā tās tautsensība nav daudzveidīga, un tādēļ uh, globālās um, izēvielu un uh, dabas resursu cenu svārstības uh, ļoti negatīvi ietekmē situāciju Āfrikā. Mums ir nepieciešams uh, apmācīt ekspertus, um, piemērot attiecīgās jaudas un kapacitātes kontinentā. Šis princips aid for trade palīdzība uh, par tiesniecību, tas acīt, tas ir apsveicams eh, princips, eh, šeit mēs pie, piekritam komisijai, bet Āfrikas problēma jāmeklē ar Āfrikas risinājumu. Šeit ir nepieciešams arī nu, tāds eh, dažādu ekonomisko zonu izveida Āfrikā. Un, arī Eiropas investīciju bankai ir jāsniedz atbilstošs atbalsts investīcijas ilgspējīgiem projektiem, kas ir nepieciešami kontinentu ilgspējīgai attīstībai. Tālāk digitāla ekonomika, tīra enerģētika, e, infrastruktūras e, pilnveidošana, veselības aprūpas uzlabošana, tāpat arī šīs aprūpas e, tvērums atbalsts MBU atbalstu uzņēmējiem. Les acteurs des sociétés civiles. Par exemple, il devrait y avoir un sommet des entrepreneurs. Ir nepieciešams tāpat arī stiprināt kontaktus ar pilsoniskā sabiedrību un um, uzņēmējiem, pilsoniskās sabiedrības grupām jāpopulārs vai paraugu prakse. Ir nepieciešams labāk kontakts ar, ar, ar sieviešu fórumiem, dzimumlīstiestība nepieciešama. To vēlas uzsvērt, sakot, ka Afrikas, afrikāņu sievietes ārkārtīgi uzņēmīgas. Esmu pat piedalījusies trijos šādos sieviešu fórumos, un pēdējā Afrikas un Fra Francijas samitā, piemēram, arī notika šāds fórums, tad mēs tikāmies ar sievietēm uzņēmējām no visas Āfrikas tām visām ir ļoti vērtīga pieredze. Paldies! Paldies! Nu, vēlos tikai sirsnīgi aicināt visus, varbūt izteikties maķenīgi, kodolīgāk, lūdzu. Gojevārdā, piemēram, Šulcekums, cerams, ka jums tas padosies, jā, priekšsētāji, izteikšos tiešām pavisam īsi, jo mūsu ēnu referenti nav šeit, bet tā man lūdzu nodod to, ka tā pilnībā atbalsta referents to pieeju, tā pateicis par šo priekšlikumu. Un viņa atkārto un uzsver, ka tirsniecības investīcija politikai Āfrikā jāsakmē godīga tirsniecība, nepieciešama sociālā solidaritāte. Nedrīkst pieļaut to, ka tirsniecības politika tiešām tiešā veidā sekmē korupciju, bet drīzāk otrādi, ka tā, tā tā palīdz uzņēmējiem, nepieciešami tā, tāpat arī, arī due diligence principu iestrāde nolīgumos, nedrīkst pieļaut to, ka Āfrikas kontinentā un valstīs pieaug parādu nasta. Nepieciešams ievērot atbildīgumu, nodrošinot investīcijas pārējais komentārs nodošu referentēm. Paldies par jūsu sadarbību. Atvās kundze zaļo vārdā, jā, es zinu. Uh, ka es, es parasti izsakos lakoniski un vēlreiz eh, to ir apliecināšu arī šodien, jā. Arī Sarēnas ehm, atzinuma projektā ir daudz svarīgu aspektu. Varētu jau nedaudz pie tā vēl piesādāt, dažas punktus varētu pieslīpēt. Nu, piemēram, tāds svarīgi jautājumi, kā uzlabot uzņēmējdarbības vidi. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Te nepieciešama laba pārvaldība, caurskatāmība, cīņa pret korupciju. Nu, lūk, šai um, virzienā arī šādi tādi ierosinājumi man būs. Bet eh, tad daudz to, ko Aldes, Aldes kolēģis sacīja par sievietēm un tirsniecību, sākārtīgi svarīgi, tā kā arī varbūt eh, šo jautājumu nedaudz vēl arī pieslīpēsim. Jūs beidzot, eh, mums ir Eiropas ilgspējīgās attīstības fonds. Un tas ir akurāts tāds mm, instruments, kas var sekmēt to, lai privāts sektors sniedz kādu ieguldījumu ilgspējīgas attīstības virzienā. Un domāju, ka tad mūsu papildinājumi būs labs pienesums attīstības komitejas veikumam. Paldies, EDD kolēģi, paldies priekšsēdētāji, paldies arī kolēģei, saka Begiņas kundze. Varēnas kundzes veikums tiešām ir teicams. Mēs atbalstām viņas uzsvērto pieeju. Mēs sniegsim savu pienesumu, attiecīgi no mūsu puses. Mūsu redzējums uz šiem jautājumiem ir tāds, ka Mums ir jāpalīdz Afrikai eh, risināt eh, tās pamata problēmas. Ilgāku laiku mēs esam kalpojuši vienkār tādu banku viņiem, un tagad mums nepieciešams tam izmantot šo iespēju, lai uzlabotu situāciju Afrikā, un kaut galā, lai no tā būs mieglai arī mēs. Mums uh, rūpniecībai gan šeit, gan pie viņiem jādod jā, iespēju darboties atbildīgāk, ja mēs runājam par, par uh, uh, konfliktu minerāliem un tā tālāk. Mums ir jābeidz būt kā tādiem sludinātājiem Āfrikā un, un uh, jāpieņem viņi kā vienlīdzīgi partneri. Tādējādi mēs no šī procesa iegūsim pēc iespējas vairāk, jo gal galā šim kontinentam potenciāli ļoti augsts izaugsmas potenciāls. Davida Mārtiņa vārdā kolēģis vēlas izteikties, atvainojos priekšsādātāji. Laika nav daudz izteikšos, īsi vēlējos izteikties tādēļ, ka kopumā, protams, atbalstu man ir to pieeja, bet ir viena rindiņa C punkts šī atzinumā, kas man ļoti ir bīstams. Tur ir sacīts, ka tehnikas preferences eh, mehānismi nav sekmējuši rūpniecības attīstību attiecīgās valstīs. Nedomāju, ka tas tā ir. Armas, GSP plus un, un citas programmas ir palīdzējušas Āfrikas valstīm. Ja jūs mēģināt sacīt, ka to nav bijis gana, kas nav pietiekami, nu tad jā, to es varētu atbalstīt. Un piekrīt pāriem kolēģiem, ka vairāk jāstrādā eh, pa trade virzienā. Jāpārvar fiziskās un politiskās barjeras tirsniecībai. Tāpat ar pašām preču veidiem var pieminēt, bet šī frāze to vajadzētu mainīt. Katrā ziņā. Paldies. Eh. Komisija vārds. Lūdzu, jūs izteikties eh, īpaši lakoniski, protams, ja, ja tas ir iespējams. Uh, thank you very much. Paldies, priekšsēd. Paldies, ka uzaicinājāt mūs, lai varam piedalīties šajā mm, doma apmaiņā. Mēs balstamies uz paziņojumu, ko esam sagatavojuši, bet kā vienmēr paziņojumā ir diezgan plaši jautājumu, par kuriem jāizsakās Un tomēr es domāju un ceru, ka mēs esam tiešām pacentušies un, kā var šeit arī lasīt, galvenā prioritāte, uz ko mēs raugāmies, ir radīt Āfrikā darbvietas, darbvietas, darbvietas. Tātad mūsu domāšanas tāds kā izējas punkts bija demogrāfis, Āfrikas demogrāfiskās eh, attīstības uh, apjoms, eh, salīdzinot ar darbvietu radīšanu pēdējo desmitgadu gaitā, ir bijusi apmēram 5% izaugsmu gadā, 3 miljonu darbvietu eh, gadā radīts. Līdz e, eh, 2035. gadam mums ik gada ir jārada 18 miljonu darbvietu. Tātad šeit ir īsts risks, ka mēs šīs dividendes neievāksim, neiegūsim. Viens veids, kā risināt šo problēmu, ir ar investīcijām, kā jau šeit izskanēja. Eiropas investīcija plāns investīcijām ir izšķirīga nozīme, ja mēs gribam radīt darbvietas. Investīcijas var dot ieguldījumu rūp, industrializācijā, eh, eh, pievienoto vērtību dot un darbietas cilvēcienīs radīt. E, Te ir Eiropas ilgspējas attīstības fonds, ko var izmantot, ir atbalsts, kā uzlabot e, regulatoru vidi, un treškārt investīcija klimata uzlabošana, tas ir pēdējais, ko es gribu teikt, ir komplementaritātes iniciatīva, kas paredz, ka investīcija klimāts tiek uzlabots, un mūsu piedājums ir uh, runāt ar Āfrikas partneriem, lai būtu vadlīnijas investīciju politikas, investīciju politikai. Regulā <clears throat> likumdošanas neskaidrība joprojām ir liels risks investīcijām daudzos Āfrikas reģionos, jo taisnība, e, ko referents saka, Āfrika nav viena, bet 54, 55 valsts, e, katra savā attīstības stāvoklī, tas ir ļoti svarīgi. Un kā arī teikts jūsu atzinuma projektā, runāt par investīciju eh, principiem, galviņu sanāksnē mēs raudzīsimies, lai šādas risks mazinātu, lai būtu eh, paredzamāks eh, investīciju ietvars un klimats. Tātad tur būs labas prakses, kā caurspīdīgums attiecībā uz investīcijām, juridiskā noteiktība, korupcijas apkarošana Tas nav kaut kur no gaisa grābts. To ir daudz in, iniciatīvas uh, G20 un citos eh, formos uh, eh, atbalsta šo virzienu. Tātad mēs gribam, lai es un Āfrikas valsts savienība vienotos par šiem principiem, kas būtu pirmais solis, lai radītu labvēlīgāku investīciju vidu. Paldies, un visbeidzot mūsu referentu Mariju dod jums vārdu. Paldies, paldies visiem! kas uh, ir pauduši viedokļus, runājot, atbildot Davidam Mārtinam, viņš te ir teicis, ka tirdzniecības preferences uh, eh, ne ļāva valstīm attīstīties rūpnieciski, nu, ar to nepietīk. Tāda doma. Līdz ar to tā nav domāta kā kritika tirdzniecības preferenču sistēmām, bet vienkārši tiek norādīts, ka ar to nepietiek. Nu, paskatīsimies, varbūt var noformulēt savādāk. Bet, nu, teksts arī nevar būt neierobežot gars, tas arī mums jāņem vērā. Paldies visiem uh, runātājiem par ierosinājumiem, paldies komisijai, attīstības un tiedzniecības ģenerāla direktorātam par priešlikumiem, kā radīt darbietas. Mēs zinām, ka Āfrikā daudz kas ir likts uz spēli, eh, lai domājam kaut vai par migrācijas plūsmām. Jūs UNKTU pieminējāt, eh, ir bijuši arī eh, šīs organizācijas ieteikumi. Nu, raudzīsimies, kā mūsu stratēģija un āno stratēģija vienotru spēs atbalstīt. Var pilnīgi piekrist jūs teiktiem. Paldies arī visiem citiem par ierosinājumiem, Mēs raudzīsimies, lai šo nelielo atzinumu vēl noslīpētu, lai tas būtu vēl kvalitatīvāks. Sirsnīgs paldies visiem, paldies arī par grozījumu ieteikšanām. Svarīgs paziņojums 1. septembrī 2012. līdz tam ir jāiesniedz grozījumu priekšlikumu un atcerieties, lūdzu, kolēģi, ka grozījumu satura.